aliansi un arī atbalstot jauno programmu, programmu kas eh, sāksies nākamajā gadā. Lielas paldies visiem! Paldies priekšsēdētāji! Eh, paldies, komisāra kungs. Līdz ar to šī diskusija ir pabeigta un 12.30 rīt notiks balsošana. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir eh, Cimers kundzes ziņojums atbalsts jaunatīstības valstīm risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītās problēmas. Es došu Zim, Zimers kundzei uz četrām minūtēm vārdu lūdzu. In einem von... Dāmas un kungi, kāds no Āfrikas uh, rakstniekiem uh, izteicās par uh, Eh, badu Āfrikas ragā, un viņš teica, ka īstenībā tiesības uz pārtiku ir cilvēku tiesības. Eh, saskaņā ar 25. vispārīgo cilvēku tiesību paziņojumu katram cilvēkam ir tiesības uz pārtiku, bet tagad 12,5 miljoniem cilvēku šīs tiesības, diemžēl, ir laupītas, nemaz nerunājot par pārtiks produktu nekaitīgumu. Somālijā pēdējo mēnešu laikā nomira 30 tūkstoši eh, bērnu bērnu, kas bija mazāk par pieciem gadiem. Un jāsaka, ka apmēram viens miljards eh, cilvēku ir cietuši ilgākā laika posmā. Strādājot pie šī ziņojuma, deve komitejas uh, locekļi vadījās pēc diviem principiem. Pirmām kārtām, vai Eiropas Savienība ir savu atbildību uzņēmusies pilnībā, lai tiem, kas pasaulē cieši badu, būtu tieši piekļuva pārtikai? Mēs varētu to papildināt arī ar energoapgādi un prasību pēc tīra ūdens. Otrām kārtām, vai Eiropas politiķi ir pietiekami saskaņoti, īstenojot politiskās vadlīnijas, ņemot vērā 7. un 208. Lisabonas līguma pantu. Uh, Pagājušā gada komisijas paziņojumā par uh, palīdzības sniegšanu attīstības valstī un uh, humāno palīdzību tika runāts, ka komisija ir nospraudus vairākus mērķus, ko atbalstīja mūsu komiteja, bet mēs apzināmies, ka. Daudzās jomās uh, centieni nav bijuši pietiekami. Mēs, piemēram, nevaram tā īsti saprast, kā var labāk saskaņot visus politiskos principus, runājot arī par kopīgās eh, lauksainiecības politikas reformu, starptautisko tirzniecību. Šeit ir jāievieš konkrētas korekcijas un pastāv dažādi politikas trūkumi, jo cīņa pret eh, bādu pasaulē joprojām nav viena no galvenajām politiskajām prioritātēm. Diemžēl arī Eiropas Savienības politiskajā darba kārtībā tas netiek pietiekam bieži pieminēts. Protams, bāda nelaime eh, nav kas tāds, kas notiek viens nakts laikā eh, Tie, tas ir vairāku cēloņu kopums, kas uzkrājas ilgākā laika posmā, piemēram, pārtikas produktu cenu spekulācijas, cenu nestabilitāte, klimata pārmaiņas, um, lauksainiecībā izmantojamās zemes erozija. Un, protams, uh, viss tas nāk par ļaunu tieši vājākajām sabiedrības grupām - bēgļiem, nabadzīgiem cilvēkiem, vecākiem cilvēkiem un bērniem. Ziņojumā mēs runājam par trim galvenajiem akcentiem. Pirmā Pirmām kārtām mēs atbalstām, ka ir jārunā par cilvēku tiesībām, garantējot eh, piekļuvi nekaitīgai pārtikai. Eh, šim tiesībām ir jātiek iekļautām jebkurā politiskajā darba kārtībā. Mums ir jābūt nepieciešamam kontrolas mehānismiem, lai pārbaudītu, vai tas patiešām tā notiek. Maza lauksaimniecība, kam nav pieejas nekāda eh, investīcijām, piedāvā arī iespēju cīnīties pret bādu. Tādēļ mums ir jāuzlabo un jātīsta lauksaimniecība šajās valstīs. Tas tas ir tāpat saistīts ar dažādām pārtiks nekaitīguma garantijas programmām un cīņu pret spekulācijām. Nekontrolēta zemes ieguve īpašumā īstenībā ir daudz lielāka problēma nekā līdz šim esam iedomājušies. Uh, Ja mēs runājam par Ugandu, ir apmēram 22 tūkstoši cilvēki, kas ir padzīti no saviem īpašumiem un pēc tam eh, kaut kādas nezināmas organizācijas un apšaubām spekulanti ir nopirkuši šo zemi. Uh, Tālāk ir jārunā par eh, visu mm, politisko vadlīniju saskaņošanu, lai nebūtu tā, ka tiktu investēts ļoti daudz naudas attīstības politikā, bet citas politikas jomas tiek atstāts novārtā, piemēram, lauksaimniecības politika. Es eh, gribēju lūgt jūs atbalstu, rītdien balsot par šo ziņojumu. Paldies! The... Paldies, mēs pāriem pie brīvā mikrofona un vispirms Antonesku kundze. Mulțumesc, doamnă președintă. Criza... Paldies, priekšsēdētāji. Līdz tekus tam, ka šī problēma ir ļoti akūta, pārtikas krīze ir arī risks mieram attiecīgi palielinās cīņa par resursiem, mazinās bioloģiskā daudzveidība, degradējas augsne, ir arī ūdens resursu trūkums. Visas šīs lietas ir saistītas ar nepietiekamu uzturu, ar badu, un tas um, izraisa nestabilitāti. Uh, tiesības uz pārtiku, tam ir jākļūst par Eiropas politikas pamatakmeni. Mums ir jānodrošina pārtika visiem, visā Eiropas Savienībā mums ir jāliek šī politika mūsu politiku centrā un vēl ir nepieciešama attīstības politika, kopīgā lauksēmniecības, tirdzniecības un pētniecības politikas. Tas viss ir jāapvieno un Eiropas Savienībai un visām partneru valstīm būtu Jāiesaista arī pilsoniskā sabiedrība, jānodrošina visaptvaroša līdz, līdzdalība un vajadzētu īstenot šo kopīgo politiku. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, Kukan kungs. Komisāra kungs, dargie kolēģi pārtiks nodrošinājums attīstības valstīs, tīpaši atsevišķos Āfrikas reģionos, ir jāuzskata par patiesu izaicinājumu Un mums ir jārisina šis izaicinājums pēc iespējas ātrāk, jo eh, miljoniem cilvēku cieši no bada, un tas mums nav pieņemams, un ja mēs nemainīsim šo situāciju, tad attiecīgi mēs maksāsim ar vispārējās drošības zaudēšanu. Mēs starptautiskā sabiedrība esam atbildīgi, un reakcija no starptautiskās sabiedrības puses ir bijusi nepietiekama un arī lēna. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāstiprina savu līdzdalību, ir jārestruktūrē humanā palīdzība, jāvērš to par um, jā, attīstības palīdzību, lauku atbalsts, jāno jānodrošina arī atbalsts lauksaimniecībai, ir nepieciešams ilgtermiņa programmas, iesaistot uh, plašu sabiedrības slāņus, ir arī izglītības programmas nepieciešams, un šīs izglītības programmas varētu kļūt par uh, spēcīgu instrumentu, kas palīdzētu mums rast izē no šīs situācijas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Potravinová bezpečnosť v rozvoji. Paldies komisāra kungs, es saku, Benovs kundze, mēs redzam, kāda ir situācija ar pārtiks nodrošinājumu Āfrikas valstīs, un šobrīd komisija ir pienākums rīkoties, ir obligāti jāizvēlas vispareizākās metodas, nodrošinot pārtiku. Uh, Šī pārtika ir jāsaista ar ilgspējīgu attīstību, pārtiks nodrošinājumam jābūt stabilam, lauksēmniecība ir cieši saistīta ar lauka attīstību, tas ir daudzu jaunatīstības valstu ekonomikas pamatā, un mums nevajadzētu atbalstīt situāciju, kad ir pārāk liela atkarība no ārējiem resursiem. Mums ir jārisina arī sieviešu jautājums, jāskatās uz to, kā dzīvo cilvēki mazās zemnieku saimniecībās. Mums ir jācenšas eh, likvidēt katastrofiskās sekas, ko izraisa pārtiks nodrošinājuma trūkums, un ir jāregulē šis sektors. Paldies, Kalas kundze. Thank you very much. Paldies. Es gribētu pateikties referentam par lielisko ziņojumu. Referentei, es, mm, mēs redzam šeit saistību ar daudzām citām politikām, un mēs šobrīd nenodrošinām ar pārtiku visas pasaules malas tā kā paredzēts, un mums arī nevajadzētu barot pilnīgi visus tiešām. Pārtiks ražošanai būtu jānotiek lokāli, mums nevajadzētu censties konkurēt eh, globālā tirgu, ņemot vērā to, kāda ir mūsu kopīgā lauksaimniecības politika. Mums nevajadzētu konkurēt, vajadzētu palīdzēt dalību, jaunajām dalību valstīm, jaunatīstības valstīm, atvainojas, nu, pabarot pašām sevi. Mums ir jādomā, kā palīdzēt viņiem attīstīt, pašiem attīstīt. Mēs eksportējam 49 miljonus hektāru. Mēs īstenībā nepalīdzam pabarot šo pasaules daļu, bet drīzāk mēs viņus atbalstam, tāpēc ir nepieciešams visaprošas eh, reformas. Tālāk lūdzu. Ferēras kungs. Paldies, priekšsēdētājs skunde. Ir nepieciešams tāds ietvers, kas palīdzētu jaunatiestības valstīm attīstīties, lai tās varētu sev nodrošināt ar pārtiku. Un šāda politika ir nepieciešama bet eh, ir arī zināmas detaļas, kā saka referents kundze, eh, ir jānodrošina no vienas puses pārtika jaunatiestības valstīs, un tad ir jāizstrādā, jāsaistās ar sektoru politikām, piemēram, lauksaimniecības un energoresursu jomā, jāskatās, kā to vispār savienot kopā. Uh, Un šeit ir daudz pretrunas eh, starp eh, politikas eh, dažādiem komplektiem. No vienas puses ir tirsniecība, brīvā tirsniecība, un tad ir intensīvā eksporta morāle. Eksporta noteikumi ļoti bieži pilnīgi sagrauj mazos uzņēmumus. Nevienmēr auglīgā zeme tiek izmantota pareizi, tad netiek izmantota pārtiks produktu ražošanai, radot konkurences izkropļojums. Uh, Tas viss rada nopietnu apdraudējumu pārtiks nodrošinājumam jaunatīstības valstīm, un jo lielāka ir atkarība no, no pārtiks, jo lielāka nedrošība, jo vairāk vajadzība un nepieciešamība uh, arī paprot savus iedzīvotājs. Papa Nikolas kungs. Σήμερα μεταξύ των άλλων πώς θα διευκολύνουμε Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par to, kā mēs palīdzēsim attīstības valstīm eh, risināt tās problēmas, ar kurām tās saskars, eh, tad, kad tām trūks pārtiks. Es vēlētos atbalstīt eh, mans kolēģus. Mēs tiešām definējam šeit politiku, es varu uzteikt referenta darbu. Mēs arī piekrītam komisijas darbībam šai ziņā, taču tai pašā laikā 10. maijā komisija uh, apgalvoja, ka tā ir paredzējusi par pusi samazināt to valstu skaitu, kas izmanto šo preferenču sistēmu. Mēs tad līdz ar to saprotam, uz ko īsti ir vērsts komisijas darbība. Es gribētu tad uzdot jautājumu, kā šis komisijas paziņojums saskan mūsu uh, pasākumam, mūsu apņemšanai, uh, ka mēs gribam atbalstīt uh, jaunatīstības valstis. Paldies, turpina Paškas kungs. Atkārtējie, kārtējā bāda situācija visvairāk apdraud sievietes un bērnus mazatīstības valstīs. Šis ziņojums ir svarīgs, taču vēl svarīgāk ir paturēt, eh, nodrošināt eh, to, ka eh, zeme paliek vietējo iedzīvotāju rokās, kad starptautiskie investori iepērka zemi, tad tas tikai samazina vietēju iedzīvotāju iespējas nodrošināt sevi ar pārtiku, un viņiem vairs nav iespējams nodrošināt sevi ar pārtiku jānodrošina arī eh, starptautiski, nu, starptautiski noteikumi par ūdens izmantošanu, eh, ievērošanu. Eiropas Savienībā būtu jāpieprasa šāds dialogs. Paldies! Turpinu komisārs Šefčovičs kungs. Gribu vispirms pateikties Cimers kundzei par viņas ziņojumu un visiem parlamenta deputātiem un deputātēm par eh, viņu izteikšanos šo, par šo svarīgo tēmu. Cimeres kundze augstu vērtēja eh, komisijas paziņojumu Eiropas Savienības uh, programma jaunatīstības valstu atbalstam 2010. gada martā. Es, protams, saprotu arī uh, pārtiks nepietiekamības problēmas svarīgo uh, lomu. Eh, pārtika un eh, pārtiks nodrošinājums ir ļoti svarīga joma, kas būtu jāveicina Eiropas Savienībai. Eiropas komisijai šī joma ir ļoti svarīga un komisija arī turpmāk atbalstīs tās partnerus, lai nodrošinātu investīcijas pārtikas nodrošinājumu palielināšanai un arī veicinās eh, Eh, valstu eh, virzību tūkstošgadus attīstības mērķu attīstībai. Pašreizējā situācija Āfrikas ragā norāda uz to, ka tagad vairāk kā jebkad agrāk mums jā, jārīkojas kopā, jābūt gataviem atbildēt uz pēkšņu krīzes situāciju, bet vispār arī jārisina eh, pārtiks trūkuma problēmas pasaulē. Uh, komisija iestājas par pārtiks nodrošinājumu drošumu ilgspējīgā veidā, un mēs arī rūpējamies par to, lai vietējās uh, kopienas spētu paši sevs nodrošināt ar pārtiku. Un komisija ir turpmāk strādā šai virzienā atbilstot uz bažām, kas izskanēja. Uh, rezolūcijas priekšlikumā par spekulācijas lielo ietekmi uz pārtiks cenām. Gribu uzsvērt, ka komisija skata spekulācijas lomu, tās ietekmi uz pārtiks cenām. Katrā ziņā mums ir jānodrošina, jāveicina labāka tirgus darbības caurskatāmība un jānodrošina, lai tirgus spētu reaģēt ātri, koordinātā veidā. Gribu paust jums savu apņemšanos, ka komisija uh, pētīs, kāda ir spekulācijas ietekme uz, eh, nestabil, uz eh, pārtiks ar nestabilitātu un mēģinās to novērst turpmāk. Runājot par mm, tirgus regulēšanu, tirgus uh, instrumentiem pašreizējā direktīvā, mēs skatām, kā, kā varētu nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem šoruden runājot par finanšu tirgu stabilitāti, tas eh, te arī tiek iekļauti eh, pārtikas eh, at, tirgu atvasinājumi. Un komisija mēģinās rīkoties pēc iespējas efektīvāk. Komisija ir parakstījusi memorandu starp, par sadarbību starp Eiropas komisiju un trijām ANO organiz, organ, aģentūrām. Mēs arī iestājāmies par to, ka lielu uzņēmumu eh, zemes iepirkumi nedrīkst apdraudēt viedējo iedzīvotāju spēju nodrošināt sevi ar pārtiku. Šajā ziņā komisija atbalsta attiecīgas zemes politikas un starptautisko vadlīniju piemērošanu šīm situācijām. Uh, Ilgspējīga zivsaimniecība un akvakultūra arī ir svarīga joma, kā cīnīties pret badu un nepietiekam pārtiks nodrošinājumu. Šī, šīs ir mūsu attīstības eh, palīdzības prioritātes. Komisija piedalīsies nākošajā nedēļā parlamenta organizētajā pārtiks nodrošinājuma konferencē. Paldies, turpina priekšstādātāji, līdz ar to debatas noslēgušās un balsojums būtu rīt 12.30. 30 pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Kavadas kunga ziņojums par Eiropas skolas sistēmu. Dodu vārdu Kavadas kungam četras.